iesniegumu par uh, iecelšanu uh, tautas partijas grupām. Jūs protokolā atradīsiet vārdus, ja nevienam nebūs iebildumi, tad uh, šīs nominācijas tiks apstiprinātas.